Herr Präsident! Liebe Kollegen! Godātie kolēģi, saku priekšsēdētājs. Lūdzu visus ieņemt vietas, jo vēlamies sākt darbu. un mūsu paredzētu balsošanu, protams. This. Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Enna kungs, jūs vēlaties izteikties?